das protokoll und die angenommenen texte der sitzung 25. un 26. māja sēžu protokolu un pieņemtie dokumenti visiem ir pieejami vai kādam ir kas iebilstams, ne?